NGL grupa ir iesūtījusi uh, lūgumus attiecībā uz nominācijām un izmaiņām komitejās un delegācijās. Vispārējais tiks atspoguļots protokolā, ja neviens komentārs netiek iesniegt līdz protokola pieņemšanai, tad uh, šīs nominācijas tiks uzskatīts par apstiprinātām atbilstīgi procedūrai. Un tagad uh, varam iet tālāk uh, pie nākamā punkta.